Amendment 9? Amendment 9. Everybody voted. Visi nobalsojuši, labi, tad beidzam balsot. And the vote has been cancelled. Un balsojums kļūdaini pateica. Priekšsēdētāji ir atsaukts, ne ir apjukums Eiropas tautas partijā, noraidīts. Desmitais grozījums par pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. ir dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. The vote is open. Sorry? No zāles deputāti runā bez mikrofona. Tūkiem nav dzirdams. Priekšsādātāji tagad balsojam par otro daļu 15. grozījumam. Otrā daļa sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. and the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies. Un varu jums garantēt, ka ir daudz pilsoņu, kas būs gandarīti par šo spēcīgo mandātu. Milzīgs paldies! Līdz ar to balsošana šodien beigusies. Tie, kas ir paredzējuši doties prom no telpas, lūdzu dariet to klusu, lai mēs drīzumā varētu pievērsties nākošajam darba kārtības punktam. So, now, when... Tagad, kad visi, kas vēlējās, ir devušies prom, pievērsīsimies 15. dabra kārtības punktam, lūgumu rakst 0063 un 0408 0838 par domājamo patērētāju tiesību pārkāpumu maksājumu rīkojumu procedūrās Bulgārijā. Lūguma rakstiesniedzējs ir klāt, ne? Viņi ir ēkā, bet vēl nav nonākuši līdz šajienai. Ak, viņi būšot klāt pēc 15 minūtēm, saka priekšsēdētāja. Vai mēs varam panākt, ka viņi ierodas ātrāk, bez stingrās drošības kontrolas? And, um, okay, but we were not with her. Is there someone coming now for one of the petitions? Vai vismaz par vienu lūgumu rakstiem kāds pārstāvis ieradīsies drīzumā? Okay. The next item. Let's see if we can. Labi. Paskatīsimies, varam pievērsties nākošajam darbas kārtības. Vai no komisijas ir klāta Aristotelis Gavriljādis? Ļoti labi. Tad mēs varam pievērsties 16. kārtības punktas, punktam. Lūguma raksts 1015 par tiesībām uz vārdu brīvību. Žurnālists Vardabrīga apspiešana Maltā. Es atvainojos, apkomisijas pārstāvju. Uh, DG Connect kolēģis nav klāt vēl, jo te ir runa par brīvību un izteikšanās brīvību. Es varu izteikties par savu daļu, bet ne par viņa daļu. Labi, pievērsīsimies tam, kas, kas ir jūsu kompetencē. Tā tad es sākšu. Saka runātājs, jā, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem, tulkiem nav dzirdams viņa sakāmais. Tagad ir. Lūguma rakstā norādīts vairākas problēmas, kas ir saistīts ar pašreizējo stāvokli Maltā. Protams, visu izraisīja šī briesmīgā slepkavība, kad tika nogalināta žurnāliste Maltā. Komisijai bija vairākas iespējas paust eh, savu satraukumu par situāciju. Mēs aicinājām Maltas valdību darīt visu, kas ir tās spēkos, lai izmeklētu slepkavību un spriestu tiesu pret noziedzniekiem. Komisāra Jurava pagājušā nedēļa eh, atkārtoja šo vēstījumu arī Maltas valdībai, Bonīčī kungam, tieslietu ministram, runājot par vispārīgākiem jautājumiem, problēmām attiecībā uz tiesiskumu. Komisijai bija iespēja paust savu viedokli mutvārdos maltas varas iestādēm, un tas bija arī Eiropas pusgada procedūras ietvaros. Kā mēs zinām, tā ir ikgada procedūra par ekonomisko politiku koordinēšanu dalību valstīs. Tur ir konkrēta sadaļa Maltas Eh, paziņojumā par Maltu, kas pagājušajā mēnesī tika publicēta. Tur ir runa par tiesu sistēmu, ir atsauce uz korupciju, ir izmantot skarba valoda par situāciju korupcijas kontekstā. Tātad vēlos jums sacīt, ka korupcija ir komisāra Avramopulus eh, pārziņā un arī runa ir par nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu. Komisija pieņēma šai valstī specifiskas rekomendācijas, tur ir konkrēta atsauce uz korupciju un nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu Maltā, un ir arī atsauce uz uh, apsvērumu par neefektīvu tiesu sistēmu. Maltā. Komisāra Jurava atgriezās no Maltas pirms divām, trim dienām, un tas ir viss, kas man sākāms pat labi. Runājot par uh, runas brīvību. Es eh, domāju, ka kolēģi no DG Connect labāk varēs jums par to pastāstīt. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšstādātāji, ka bijāt tik eh, elastīgs. Vai jūs kolēģis jau ir ieradies, ne? Anna Balsels no DG Connect vēl nav klāt labi. Tad tagad vārds deputātiem par šo lietu. Vai kāds vēlas eh, izteikties? Exactly. Well, what we can say is... Mēs varam teikt, ka parlaments jau ir rīkojies šai sakrām. 15. novembrī pieņēmām rezolūciju un nosūtījām ad hoc delegāciju uz Maltu pagājušā gada beigās. Un vai būtu runa par Maltu vai kādu citu Eiropas Savienības valsti? Tas eh, ir pamats bažām visā Eiropas Savienībā. Un tiesiskums ir Eiropas Savienības pārziņā. Žurnālista Apsnes Karona Galizie slepkavība tika pastrādāta, lai eh, iebiedētu visus. Tāda ir valoda mm, rezolūcijā īpaši attiecībā, lai iebiedētu tos, kas eh, pētīja korupcijas gadījumus. Tātad pieņem arī rezolūcijas pēc šīs ad hoc delegācijas Maltā. Es domāju, ka mēs visi varam paust mūsu līdzjūtību un satricinājumu attiecībā uz to, kas notika viņa un viņas ģimenei. Mēs varam paust mūsu līdzjūtību. Vai vēl kāds kaut ko vēlas par to sacīt, Pīter? Es vēl vēlos piebilst. Jūs jau lieliski izdarījāt kopsavilkumu par šo problēmu. Es domāju, ka mums ir jāatstāj šis lūgumraksts atvērts. Mums, protams, ir nepieciešams um, varbūt um, ieturēt zināmu paudzi, be, pauzi, bet um, ir jādomā, ko mēs reāli šeit varam izdarīt. Protams, ka mums ir jāturpina eh, šis te izmeklēšanas darbs. Eh, eh, tas ir jādara pietiekami aktīvi, jā, paust līdzjūtību tā ir viena lieta, bet ir jābūt arī šai politiskajai vēlmei pastāvēt uz to, lai šis gadījums simtprocentīgi tiktu izmeklēts. Uh, jo eh, šis nav vienīgais gadījums, mēs to ļoti labi zinām, jāpiemēr tikai gadījums eh, Slovenijā, eh, Slovākijā, bet nedrīkst pieļaut situāciju, kad Eiropas Savienība neko nedarītu šajā sakarā un nepaustu savu viedokli. Tā kā mums ir jāturpina šis darbs un. Uh, Un eh, mēs eh, negribam eh, pieļaut situāciju, kad mēs izliekamies, ka tam nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību. Nu, es pat bez jūsu kolēģa varu šeit izdarīt zināmu kopsavilkumu, bet Kosalīni kungs šķiet arī vēlas vēl kaut ko teikt. Jā, vienkārši nu, pat uzklausītu apsvērumu dēļ Es domāju, mēs to patiesībā varētu nosūtīt Lībe komitejai un uh, atbilstošiem komisāram. Un tad mēs sekosim tam, kā šī situācija attīstās tālāk. Ņemot vērā to, ka lūgumrakstu ir iesniedzis Lielbritānijas pilsonis, kad dzīvo ASV, Patiesībā ir grūti skatīt lūgumu rakstu, ja nav zinām, kāda ir reālā situācija pat laban Maltā. Tāpēc es ierosinātu iet pa tādu konkrētāku ceļu, atsakoties no vispārīgākas pieejas. Tas mums ļaus soli pa solim sekot, kas notiek, bet slēgt lūgumrakstu, tāpēc, ka tas ir pārāk vispārīgs un tāpēc, ka to varētu arī izmantot politiskiem mērķiem, nebūtu pareizi. Mēs varētu to nosūtīt Lībe komiteju, tas būtu ļoti labi. Tas pats komisāra, tāpat komisāra, kāds pagājušas nedēļa bija Maltā, arī to saņems, un tād pēc vairākiem mēnešiem, kad būs konkrētāk rezultāti, mēs varam pie tā atgriezties un apspriest to precīzāk. Bet uh, pašreizējais lūgumraksts ir pārāk vispārīgs. Uh, jo to var arī instrumentalizēt, un tad mēs patiesībā netiekam klāt reālajai bu lietas būtībai. Paldies. Paldies, Roberta. Tā kā Lība tik minēta, es tagad varētu izteikties. Tā ir, ka Lība ir pārņēmušo lietu, kā jau jums zināms, jo ir tiesiskuma uzraudzības grupa Slovākija un Maltā, tā ir izveidota, un mēs tieši pētām uh, visus tos faktus, par kuriem runā Eiropas komisijas pārstāvi. Taču šie, tieši šī apsvēruma dēļ es vēlos, lai šis lūgumraksts ar vienu tiek skatīts šai komitejai, ja jūs paraugāties uz dažādajām komitejām, kas pauda vēlmi būt uh, iesaistītām tajā, kas notiek Lībijā, tad, uh, manuprāt, šī komiteja ir tā, uh, kur uh, jebkurš. Uh, pilsonis var izteikties par problēmām kādā no dalībvalstīm neatkarīgi no tā, kur šis pilsonis dzīvo, tad mm, tomēr mm, ir pamats uzskatīt, ka daudzi fakti, kas ir minēti lūguma rakstā, atbilst īstenē situācijai, uz to norādīja komisijas sacītais. Mūsu komiteju skar šī lieta un uh, mums ir jābūt informētiem. Ja jo gan Maltas pilsoņi, gan visas Eiropas saimnības pilsoņi raugās to, kas notiek Maltā. Paldies! Jā, paldies, pavisam īsi vēlos reaģēt uz mūsu kolēģi konsulīno kunga nostāju. Es esmu Eiropas Tautas partijas eh, koordinators Lībe komitejā par šo lietu. Es atbalstu visas Lībe darbības. Tā ir arī briesmīga situācija mums, jo es Slovākijas pilsonis. Tas ir liels izaicinājums. Mums jābūt aktīviem, taču visumā ETP ir stingri pret šī lūguma rakstas slēgšanu. Mēs esam par to, ka tas jāpatur atvērts, jo tas ir nopietnas jautājums, neatbildēts jautājums, un mums ir jāskatās, kā rīkojas tālāk Maltas un Slovākijas varas iestādes un arī Eiropas iestādes. Tātad mēs iestājāmies par Uh, šīs lūgumraksta saglabāšanu atvērtu. Mīsikums, paldies priekšstādātāji. Lielas paldies. Manuprāt, pirms turpinām šīs diskusijas, kas ir ļoti svarīgas, vēlos uzsvērt dažus svarīgus faktus. Mums tiešām ir jābūt objektīviem. Neaizmirsīsim, ka šo lūgumrakstu iesniedz tikai dažas dienas pēc tam, ka tika pastrādāta um, briesmīgā slepkavība. Vairākas lietas kopš tā laika ir notikušas. Mums jāsaprot, ka Maltas varas iestādes ir darījušas visus, lai nodrošinātu, padziļinātu izmeklēšanu un ka viss tiek pārbaudīts. To apliecina, ka ārvalstu iestādes FBI, Interpols, Nīderlandes policija tūlīt pat tik pieaicināts pēc slepkavības. Triju nedēļu laikā aizdomās turamie noziedznieki tika apcietināti. Bet uh, mums tad jārūpēs par to, lai viņi stātos tiesas priekšā. Un, un šī situācija jārisina pēc iespējas ātrāk, ja vēlaties tiešām neatkarīgi izmeklēšanu. Mēs vēlamies uh, iesaistījies uh, uh, upur ģimenes interesēs un mūsu valsts interesēs. Tas, kā rīkojas uh, valdība, neataino valdības necīņu pret tiesiskumu, taču ir jā, jātiek pie šīs slepkavības uh, saknes, kas slepkavības atrisināja visu Maltas tautu. Otrakārt, runājot par tiesiskumu Maltā. Šis jautājums jau divreiz tika apspriests plenārsēdē gan ar padomu, gan ar komisiju, un viņi pauda atbalstu izmeklēšanai. Tika nosūtīts faktu izmeklēšanas misijas uz Maltu, lai pārbaudītu tiesiskumu ievērošanu arī šo izmeklētu šo slepkavību. Katrā dalību valstī tiesiskuma princips ir svarīgs, un katrā valstī šāda veida slepkavīgi būtu graujoši. Un tomēr parlaments ir darījis visu, lai izmeklētu pašreizējo situāciju Maltā. Un treškārt man jāsaka, ka nav nekādas problēmas ar to, ka parlaments izskata lūgumrakstu iesniedzēju norādīto problēmu. Parlamentam ir tiesības to darīt. Taču jautājums ir tāds, vai tas būtu jāpārbauda katrai komitejai. Mums nav jāaizmirst, ka, kā jau zināms, Lībe komiteja ir vadošā komiteja šajā jautājumā. Un Lībe jau strādā pie visām problēmas, kurām norāda lūgumrakstu iesniedzēju. Es nesapratu, kāpēc mums būtu jāpārklājas. Uh, Tāpēc eh, darbs būtu jādabūto. Nodarbosimies to, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Turklāt Maltas tieslietu ministrs pieņēma Lībe komitejas uzaicinājumu sniegt atbildes jebkur jautājumu par šo lietu. Tātad Lībe ir atbildīga par šo jautājumu, un tāpēc es ierosinātu to ņemt vērā. Un nobeigumā eh, ekonomiskās inteliģences eh, dienas nesen um, publicēja statistikas datus, no kuriem iziet, ka Malta ir eh, viena no četrām eh, izteikti demokrātiskām valstīm. Un tas pamatojas uz faktiem. Noraidot jebkādu propagandu, es aicinu slēgt šo lūgumu rakstu. Un daudzi lūguma raksta iesniedzēji norādītie problēmas, kādi jautājumi jau ir atbildēti ar šo lietu nodarbosies Lībe un Maltas varas iestādes, tāpēc es ierosinātu šo lūgumu rakstu slēgt. Paldies! So. Liels paldies! Dalīkundze, jūs arī vēlēties izteikties, lūdzu! Pavisam īsts komentārs no manas puses. Vispirms es vēlētos sākt ar paziņojumu, kā uh, eh, Mēs te pārsteidzamies ar secinājumiem, Un e, šis parlaments izskata e, šo jautājumu, nu jā, tā tas ir, bet te jau nav runa tikai par Maltu. Mēs jau minējām, ka uh, arī Slovākijā ir notikusi šausmonī tāda šausminoša žurnālists slepkavība. Uh, Eh, tāpēc es lūgtu komisiju slēgt šo konkrēto uh, eh, lūgumu rakstu. Mēs, protams, uh, nepārtraucam uh, sekot notikuma attīstībai, bet, kas attiecas uz rīcību lūgumu raksta sakarā, mēs labi zinām, ka šai sakarā notiek darbs gan Lībe darba grupā par tiesiskumu jautājumiem, uh, Mm, kas risina jautājums par tiesiskumu gan Maltā, gan Slovākijā, un viņi detalizēti arī turpinās pētīs šo problēmu. Tā kā es vēlētos lūgt jūs e, ievērot lūgumu, ko izteica man kolēģa, lai lūguma rakstu komiteja slēgtu e, šo lūguma rakstu un e, lūgt e, Lība komiteju mūs informēt par to, kas tur notiek īpaši ņemot vērā konkrēti darbu šajā virzienā, bet ja mēs to um, paturēsim atvērtu, mēs vienkārši dubu, uh, tātad, uh, dubuldosim darbu um, un būs pārklāšanās ar mūsu komitenlību. Nu, jā, nebūs viegli izdarīt kopsavilkumu, bet es centīšos. Ja mēs Nu, ar vārdu sakot, es nedomāju, ka komisijai šeit būtu uh, kāds vārds sakāms, jo jautājums ir kļūst par ļoti politisku jautājumu. Manuprāt, paturēsim to atvērtu. Nosūtīsim uz tiesisku monitoringu grupu Libi komitejā ar visiem paskaidrojumiem, eh, lūdzot Lībi eh, iekļaut eh, šo tēmu arī uzklausīšanās, ja viņi tādas rīkos, lai eh, tiešām varētu izmantot arī tiešu ieguldījumu no pilsoņiem. Un nosūtīsim vēstuli arī Everai Juravai, kur ir atgriezusies no misijas eh, pa, tikai, vēl tikai aizvakar. Un atvērsim, uh, turpināsim vai paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu jo eh, vēl notiks eh, parlamentā zināms darbības sakarā ar to. Jā, ir arī eh, tātad pretējs priekšlikums par slēgšanu. Tātad, kurš piekrīt manam ieteiktajam veidam, kā virzīties priekš, lūdzu, ļoti skaidri norādiet, kā jūs balsojat. Tātad septiņi. Un kurš ir par eh, Mīcī kundzes priekšlikumu slēgt lūgumu rakstu. 4. 5. Labi, esam nobalsojuši, mums tagad ir lēmums. Paturēsim to atvērtu un veiksim visus tos uh, pasākumus, kurus es eh, nu pat minēju. Es domāju, eh, tā tad mēs varam iet atpakaļ uz 15. punktu, kas ir veseli trīs lūgumraksti eh, par eh, patērētāju tiesību iespējamiem pārkāpumiem maksājuma rīkojuma procedūrās Bulgārijā un attiecīgi Bulgārijas bankas rīcību. Mums ir trīs lūgumraksti iesniedzējumi, priecājamies jūs sveikt mūsu komitejā un 3-4 minūtes katram eh, došu vārdu, bet tā kā eh, temats ir līdzīgs, tad es domāju, ar to pietiks tālāk. Eh, Ivailo Iļievs, Delislava Filipova un Svetla Milānova lūdzu uh, prezentēt savu viedokli un uh, pastāstīt par savu lūgumu rakstu. Tā tad 3-4 eh, minūtes katram. Lūdzu. Уважаеми дами и господа, адресираме към вас. Dāmas э, un kungi, šeit um, ir runa par kādu problēmu, kas uh, ar ko eh, sastopas daudz Bulgārijas eh, pilsoņi gan ikdienas dzīvē, gan savā ekonomiskajā darbībā. Bankas ir piešķīrušas eh, noteikts privilēģijas Eh, noteiktu lietu izskatīšanai, un dažas no tām var tik ļoti eh, ātri izskatītas eh, tiesā, ka vienai no pusēm netiek dots pietiekoši daudz laika, lai varētu attiecīgi atspēkot un aizsargāt savu viedokli. Faktiski netiek uzklausīti, teiksim, patērētāji, patērētāju viedoklis un bankas. Uh, Eh, izmanto un atsaucas uz noteiktu eh, klauzulu. Un eh, savukārt piespiež kredītņēmējus ņemt kredītus Šveices frankos. Un šādā situācijā patērētājs ir spiests izmantot eh, šo te um, procedūru un um, un ļoti daudzi pilsoņi tieši tādēļ, ka nespēja pildīt kredīt saistības eh, un daudz no viņiem emigrē uz ārzemēm. Um, Es eh, šeit esmu tādēļ, ka esmu pati sastapusies ar eh, šo te problēmu. Eh, svarīgākais šajā situācijā ir tas, ka valsts ir piešķīrusi bankām privileģētas tiesības, kas ļauj uh, reģistrēt uh, tiesās un uh, piešķirt kredītus tikai noteiktus, mm, no, veikt noteiktas operācijas, un valsts šādu sistēmu aizstāv. Bet līdz ar to <clears throat> Eh, šīs te privileģētās bankas, kas var rīkoties kā tās eh, vēlas. Un tad praktiski viņām tiek pilnībā atraisītas eh, rokas, un tās var darīt visu, ko tās vēlas. Un Līdz ar to ir iespējas dažādi izrīkoties ar kredīt parādiem, un bankām pat nav pienākums informēt, piemēram, puses par to, ka, teiksim, kāda persona vai fiziska vai, vai, vai, vai juridiska persona ir cēlus prasību pret kādu citu eh, personu, eh, tad eh, šī te apsūdzētā puse pat nav jāinformē par to, ka pret to ir uzsākts kaut kāds process un iesniegta um, procedūra. Un um, arī procentu likmes tiek mainītas. Um, un likums nosaka, Eh, tikai banku tiesības un eh, savukārt patērētājs vispār netiek pat informēts, ja notiek kādas izmaiņas, piemēram, ka tiek noteiktas eh, soda sankcijas, mainītas procentu likums un tā tālāk. Un ļoti bieži kredītņēmēji pat netiek, netiek par to informēti. Uh, un uh, faktiski uh, ekonomikas uh, krīzes laikā parādnieku tiesības tika pārkāptas visos iespējamajos veidos. Un vai jūs lūdzu nevarētu nedaudz ātrāk izteikties, jo jūsu laiks ir izteicis ak priekšsēdētāji? Jā, es jums rakstiski iesniegšu uh, sīkāku informāciju. Uh, Un visbeidzot, Īļieva kungs. Nu, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Cienējamie parlamenta deputāti, es esmu uh, pilsoņu iniciatīvas grupas uh, vadītājs. Un mēs par mērķi esam izvirzījuši um, aizsargāt uh, patērētāju uh, Mm, parādnieku tiesības, un te nav runa tikai par uh, tīri uh, Bulgārijas problēmu, te ir runa arī par uh, patērētājiem citās valstīs, arī Nīderlandē, piemēram, Vācijā un tā tālāk, uh, kuru uh, īpašuma tiesības ir tikušas pārkāptas. Un jāsaka, ka te nav runa par sīkumiem, te ir runa par daudz, par eh, īpašumiem, kas, eh, kur vērtība pārsniedz eh, miljonus. Un šeit pretrunas tajā, kā bankas veic savas darbības, nenotiek saskaņā ar. Uh, 319, 13 eh, direktīvas prasībām un uh, Un eh, pēdējos gados šī problēma ir skārusi vairākus desmit tūkstošus patērētājus. Un ir vesela virkne nepabeigtu maksāšanas procesu procedūru. Un faktiski jāsaka, ka bankas rīkojas kā krimināls grupējums, realizējot savas eh, korumpētās eh, prakses eh, kopā ar uh, ar attiecīgajām tiesām, un uh, Bulgārijā ir kaut kur uh, 600 uh, tiesu izpildītāju, kas ir valsts dienestā, un tad ir arī privātie tiesu izpildītāji, kas eh, rīkojas saskaņā ar noteiktām procedūrām. Un faktiski viņi rīkojas pilnīgi neatkarīgi it kā no tiesām, un tiesa pēc tam neko nevar darīt un nekā nevar ierobežot viņu um, darbības. Mēs esam organizējuši tikšanās ar parlamentu atbildīgajām komisijām un ministru padomi, bet uh, Vis, eh, visi mm, atbildīgie ministri ir informēti, taču. Esam informējuši arī iestādi, kas ir atbildīgi par eh, cīņu ar korupciju. Esam viņiem iesnieguši atbildīgos atbilstīgos dokumentus. Un e, ir e, pierādījumi par to, e, ka ir, piemēram, personas, kas ir cietuši no šīs te tiesa izpildītāja patvaļas, kuriem ir atsevināts īpašums, arī man ģimene ir cietušo vidū. Nu, jā, šī te problēma ir, un process ir aizsācies jau kopš 2008. gada ar šo te, piemēram, kredītprocentu uh, nelikumīgu celšanu. Mēs esam organizējuši dažādas pasākumu, uh, pasākumus. 16. gadā esam uh, savākuši daudz pārakstu, lai organizētu referendumu, lai um, sāktu um, civilu procesu un mainītu šo situāciju, taču um, man ikdienā kā um, advokātam nākas saskarties ar šīm problēmām, problēmām regulāri, kad uh, Bulgārijas pilsoņi katru dienu uzsāk procesus uh, pret uh, bankām. Uh, Un es te eh, runāju par eh, visām lielākajām bankām. Pilsoņiem ir ļoti grūti eh, uzvarēt šajos procesos pret lielajām bankām. Es te runāju par visām lielākajām Bulgārijas bankām. Paldies! Bulgārijas ehm, pārstāvniecība tika uzaicināta uz šo izskatīšanu. Došu vārdu komisijas pārstāvim. Eh, pēdējais eh, lūgumraksts ir tas, par ko mēs vēl neesam tātad informēti. Svetla Milānova, lūdzu, jums vārds. Eh, cienījamā Gaspadīnaus kundze, es viņu pārstāvu, viņam правата на гражданите. От документите, които госпожа Господинова е Nu, no sākuma izskatās, ka varbūt šis viņas gadījums ir individuāls gadījums. Uh, uh, mm. Jā, nu, eh, šeit ir eh, runa par konkrēto gadījumu, un eh, manā rīcībā ir šie dokumenti par Gaspadinos kundas lietu un par um, hipotekārā kredīta procentu palielinājumu uh, līdz 13%. Un... Правен и пълна невъзможност на прилагане на европейското право в э, тази. Un uh, katrā ziņā gadu laikā uh, process eh, nu, ir novedis pie tā, ka cilvēks vairs nespēja turpināt maksājumus, uzkrājas parādi, bet šeit ir skaidri redzams Eiropas likumdošanas pārkāpums un tiesa nav ņēmusi vērā šos apstākļus. Un uh, attiecīgajā kredīta līgumā ir iestrādātas uh, klauzulas, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem uh, Un katrā ziņā Gaspardīnaus kundze bija tiesība vismaz eh, saņemt informāciju par, uh, par procesu un to, kas notiek, taču tas, diemžēl, tā nenotika. Un faktiski šī kundze ir pilnīgi bezpalīdzīga, viņa neko nevar darīt, viņa šķīrusies eh, no vīra. Uh, vīrs no viņas ir šķīries, viņu vienaudzē bērnu, faktiski viņa palikusi bez dzīves vietas. Un jāsaka, tiesas pildītājiem ir jāveic savu pienākumu, viņiem ir jāpilda tiesu nolēmumi. Un banka ir trīs kārt uzstājusies kā uh, attiecīgā dzīvokļa pircējs, un, protams, par uh, ievērojami pazeminātu cenu. Un uh, šī te nespēja turpināt uh, kredīt maksājums ir ļāvusi ļauj bankām atņemt eh, īpašumu, dzīvokļu īpašumu tūkstošiem pilsoņu līdzīgā veidā. Nu, es saprotu, ka uh, ir tāda grūta situācija personīgi, bet arī ir tā, tā ir tāda sistēmas uh, nelaime. Vēlētos vērtot, vērsties pie komisijas pārstāvja Matija Kunga. Uh, Jūs varētu izskaidrot varbūt komisijas viedokli šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un eh, paldies visiem lūgumrakstiesniedzējiem. Komisija, protams, apzinās problēmas apmēru, un eh, komisija ir saņēmusi tieši pati komisija sūdzības kā no fiziskām personām, tā arī no asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, kas tieši izgaismo šo iespējamo neatbilstību starp Bulgārijas likumiem un to nekavējošu īstenošanu. Iespējams, ka tas pat ir pret pretrunā 93. gada direktīva par konkurences noteikumiem. Īpaši precedenta e, nolīgums 93. E, gadā, kurā netiek runāts par e, īstenošanas procedūru piemērošanu, bet precedenta nolēmums runā par efektivitāti un par principu ievērošanu, tajā skaitā arī par efektivitātes principu ievērošanu, kas savukārt paredz, ka dalību valstu īstenotie noteikumi neļauj patērētājam tiešām pilnībā izmantot negodīgas komercprakses izskaušanas noteikumus. Nākamais par struktūrēto dialogu. Esam tādu uzsākuši ar Bulgārijas eh, varas iestādēm un esam uzdevuši konkrētus jautājumus par Bulgārijas noteikumiem, lai komisija labāk varētu izprast, kā tas darbojās, un lai labāk arī izprastu patērētāju iespējas kaut ko darīt šajā nekavējošā noteikuma izpildes džunglī. Bulgārijas varas iestādes atbildēja uz komisijas jautājumiem, un tomēr tās nepiedāvā izmainīt vai pieregulēt patreizējos noteikumus. Un šā iemesla dēļ komisija pavisam nesen noraidīja Bulgārijas atbildi. Un tagad uh, mēs domājam par turpmāku rīcību. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad došu vārdu kolēģiem izteikties. Malinov kungs, lūdzu. I'm afraid you may want Iespējams, ka jūs uzdodat jautājumu, kā tad eh, Bulgārijas tiesas var būt tik ārkārtīgi vājas. Iespējams, jūs uzdodiet sev jautājumu, kāpēc tik daudziem gadiem banku pārmērīgas patvaļas dēļ nekas nav izdarīts. Atbilde ir viena, un vēlos būt godīgs kā pret jums, tāpat pret sevi. Bulgārijas tiesas ir vājā pozīcijā. Un es tiešām baidos, ka tiesas var ietekmēt kā uzņēmēji, tā arī politiskie spēki, un tieši tāpēc kopā ar Rumāniju mūs joprojām uzrauga komisija. Tas jau nav tikai sagadīšanās pēc, ka, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad abās šajās mūsu valstīs eh, tas bija plaši zināms un arī norādīts, ka tieši tiesu sistēma šajās abās valstīs, un īpaši Bulgārijā, ir tāds abstrakts jēdziens. Uh, negodīgas eh, tiesu prakses, un viss tas, ko mēs šodien šeit dzirdējām, ir novedis pie personīgām traģēdijām. Politiķi ļoti labi zina, kas notiek tiesās, un mēs esam pieredzējuši arī iedzīvotāju iziešanu ielās, kas iestājas pret tiesu patvaļu. Kā jau mēs šeit dzirdējām, lūgumrakstu iesniedzēji un viņu pārstāvi mums skaidri norādīja, kas tad notiek. Bet labi, atgriezīsimies pie juridiskā pamata. Nevēlos izklausīties sarkastisks, un tomēr pat komisija joprojām izmeklē Bulgārijas tiesu sistēmu darbību. Un tagad citēju. Eiropas komisija ir norādījusi, ka Bulgārijas tiesu sistēma šķiet neparedz veselai virknei kreditoru pātrinātu procedūru viņu prasības apmierināšanai. Es uzreiz vēlētos pateikt, ka sistēma jau īpaši neizvirza ko, e, patērētājus. E, ka, ties, ka viņiem nav iespēja iestāties pret e, negodīgu konkurenci. Nē, patiesībā bankām ir vieglāk visu pārvaldīt. Un e, Bulgārijā tiešām tiesu sistēma ir saindēta, ir pat neiespējami kaut ko panākt Un tāpēc es ne tikai vēlos, lai mēs neslēdzam šo lūgumu rakstu, es vēlos griezties arī pie IMCO komitejas atzinuma sagatavošanai. Šis nu ir tas gadījums, kad diemžēl dalību valstī visi juridiskās aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, Tas nav gadījums pēc, ka mēs šeit sēžam lūgumrakstu iesniedzēju vidū. Lūgumrakstu iesniedzēju nu varbūt nav izsmēluši savus spēkus, un tomēr viņi ir darījuši visu, un arī viņu advokāti darījuši visu, kas viņu spēkos, bet Bulgārijā iespējas ir izsmeltas. Tāpēc vēlētos ne tikai, lai mēs sagatavotu ziņojumu, bet arī IMCO savu atzinumu. Lai kad un lai kā mēs runātu par Bulgārijas sistēmu, Eiropas parlamentā lūgumrakstu komitejai ir iespējas kaut ko darīt. Iespējams, ka juridiski jūsu svars nav tik liels, bet kā sabiedriskās domas ietekmētājiem tas ir ļoti liels. Priekšsēdētāji, paldies! Nākamā ir Kuņevs kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Mūsu šodienas atbilde uz problēmu, ar kur saskars Bulgārijas pilsoņi, ietekmēs uzticēšanos eh, Eiropai un Eiropas institūcijām. Jo ir simtiem, tūkstošiem Bulgārijas pilsoņu, kas ir zaudējuši savu īpašumu, pat īsti neapjaušot, kas notiek, tāpēc, ka tiek ārkārtīgi ātri konfiscēts viņa īpašums, un tad ir citi, kas pēkšņi apjauta, ka viņu aizdevumu likmes uh, procenti ir milzīgi pieauguši. Turklāt ir vēl viena problēma, kas arī ir ļoti nopietna. Kad ir konfiscēts īpašums un tas tiek pārdots kādam citam pilsonim, Uh, īpašums tiek pārdots, un tomēr no parādnieka tiek prasīti e, vēl, e, vēl e, līdzekļi, piemēram, īpašumu viņš pirk par 8000, tas tiek pārdots par 6, un tad tos 2000 prasa no iepriekšējā, no iepriekšējā īpašnieka. Tas pie, tā, pie prasīts no vecākiem cilvēkiem, tas ir pilnīgi nepieļaujams. Uh, komitejas atbilde nav pēc būtības. Tāpēc es piedāvāju, lai šie lūguma raksti arvien paliek atvērti, piedāvāju doties uz Bulgāriju, redzēt, kas tur notiek, jo ļoti daudzi Bulgārijas pilsoņi vāc pārakstus, vēršas pie organizācijām, lai aizsargātu savas tiesības tiesā, aicināšu arī Eiropas, kom, aicināsim arī Eiropas komisijas pārstāvjus un aicināsim arī IMCO komitejas kolēģus piedalīties šajā misijā, lai redzētu, kā tiek veidots iekšējais tirkus Bulgārijā, cik liela nelikumīga, nelikumība tur valda un ar kādām no smagām problēmām saskars Bulgārijas pilsoņi. Thank you very much. Uh... Paldies! Un tagad eh, griezīšos vēlreiz pie lūguma rakstiesniedzējiem, katram pa vienai divām minūtēm, ja nu ir kas tāds, ko jūs vēl vērātos piebilst. Tā tad došu vārdu tādā pašā kārtībā kā iepriekš Filipovas kundze pirmā. Paldies! в България допълнително отъжнен и от това, че няма <clears throat> закон за фалит на физическите лица. Ние сме единствената държава в рамките на Европейския съюз, която обрича нашите граждани. Ir likums par maksāt nespēju privātpersonām. Mēs esam vienīgā valsts, kurā cilvēki vēl paliek par parādniekiem ar vienu uz mūžu. Es vēlētos vēl piebilst kaut ko. Es, ir jau konstatēts, ka Societe Ženehāļa banka, Bulgārija, piemēro ļoti augstas eh, aizdevuma procentu likmes Bulgārijas pilsoņiem. Šīs likmes ir augstākas nekā Francijā un ir atšķirība starp sākotnējo aizdevumu likmi un starp to, kāda tiek piemērota vēlāk. Tā arvien tiek paaugstināta. Un tas, eh, protams, sarežģīja eh, klientu dzīvi. Būtībā bankas eh, īpašums iepērk par daudz mazāk cenu pēc tam. Un šie Mm, aizdevumi ir saistīti ar kaut kādiem citiem nesaprotiem uzņēmumiem, un katrā ziņā ienākumi jebkurā gadē nonāk bankas kasē. Mm, nav statistikas datu un oficiālu dokumentu par šo faktu, taču tāda ir prakse, un to var arī pierādīt, eh, izpētot eh, parasto procedūru, tad, ja tā tikt skatīta tiesā. Mēs esam savā starpā organizējušies. Mēs esam ar viņu sazinājušies ar eh, parlamenta deputātiem, un tomēr mēs neko nesam panākuši. Пристигнахме тук с огромната надежда. Аз палдият къде ват ман ва. Крепа от а, вас като... Mēs tiešām braucām šur par lielām cerībām uz to, ka mēs saņemsim atbalstu no jums kā Eiropas eh, parlamenta deputātiem, jo, diemžēl, mūsu institūcijas ir lielā mērā korumpētas un eh, tās, mēs tajās esam daudzkārt vīlušies un zaudējuši jebkuras cerības, ka eh, vispār spēsim kaut ko mainīt. Un tieši tāpēc es vēlētos personiski un arī uh, Eh, manu aizstāvāmo mm, vārdā eh, lūgt jūs eh, iedziļināties šajā situācijā, gribētu to aicināt arī komisiju izmantot kontrolas mehānismus, izskatīt tos vēlreiz un vēlreiz veikt kontroli pār tiesu sistēmu Bulgārijā. Uh, Eh, lai iespējams eh, mainītu likumdošanu un eh, lai mēs galu galā veiksmīgi varētu atrisināt šo sasāpējušo problēmu. Bez jūsu iejaukšanās mēs nespēsim vinēt nevienu tiesas procesu un neviens Bulgārijas pilsonis neatgūs savu īpašumu. Dāmas un kungi, Bulgārijas eh, pilsoņu uzticas eh, Eiropas Savienībai un Eiropas eh, vērtībām. Un tās problēmas, ar ko mēs esam spiesti saskaties, ir vairs vienkārši nav paciešams. Un, ja jūs vēlaties, lai mūsu pilsoņu uzticēšanās Eiropas Savienībai tiešām saglabātos, uh, Eh, tad tiešām ir jāparāda, ka mēs, ka Eiropas Savienība spēja efektīvi aizsargāt eh, pilsoņus. Eh, dažādi protests, dažādas protesta akcijas, demokrāt, demonstrācijas un tā tālāk, dažādas pilsoņu iniciatīvas, mēs to visu jau esam izmēģinājuši. Uh, bet, eh, diemžēl, eh, arī vadošās politiskās pārtīs nav mūs eh, atbalstījuši. Tā, nu, diemžēl, ir taisnība. Uh, un eh, arī eh, likumdevēji nevēlas eh, grozīt attiecīgos tiesību aktus. Un tādēļ mēs arī lūdzam jūs iejaukties, jo mēs faktiski dzīvojam tādā mm, revolucionārā situācijā. Cilvēki zaudēs savu, savus īpašumus. Uh, Mēs, Bulgāri, esam Bulgā Eiropas Savienības pilsoņi arī dzēn, un mēs uzskatām arī, e, kā arī Bulgārijas, kā e, Eiropas Savienības e, likumi attiec arī uz Bulgārijas pilsoņiem, un līdz ar to Bulgārijas patērētāju tiesības būtu jāaizsargā arī no Eiropas Savienības puses. Došu tālāk vārdus vai kolēģei. Cienījamie deputāti, esmu Ratka Nikolava, es pārstāvu Bulgārijas pilsoņu kustību, un es arī vēlētos aicināt jūs paturēt šo te lūgumu rakstu atvērtu jo um, gribu sacīt, ka um, eksperti pāri uh, par 70 strādā regulāri sadarboties ar atbildīgajām komisijām parlamentā un atbildīgajām iestādēm. Uh, vēlētos, lai mm, lūgumraksts paliktu atvērts, lai mēs varētu mainīt um, likumdošanu uh, Bulgārijā, jo šobrīd tā neatbilst Eiropas standartiem. Uh, Bulgārijas uh, pilsoņi šeit atrodas nevienlīdzīgā situācijā, jo parādniekiem nav tiesības aizsargāt savas tiesības un pierādīt savu nevainīgumu likumīgā ceļā, izmantojot tiesas procesu. Un ir situācija, kad daudzi no cilvēkiem, kas cietuši no šiem procesiem un atsevināšanas, ir pat mēģinājuši izdarīt pašnāvību. Tik ļoti dramatiski ir situācija, bet um, oligarhi uh, turpina um, rīkoties kā tiem tīk, neievērojot pilsoņu tiesības. Paldies! Paldies! Šodien dzirdējām, ka e, komisija nevar ieņemt konkrētu nostāju, jo jūs teicāt, ka turpinās struktūrētais dialogs ar Bulgāriju. Un tomēr mēs jums atbildē, mēs e, vēlamies, lai jūs mums sniegtu nepārtrauktu e, notikumu attīstības gaitas rakstisku atskaiti. Tā tad šobrīd mums ir jāskatās, kāda ir patreizējā situācija un vai Bulgārijas tiesu sistēma vispār atbilst Eiropas patērētāju likumiem. Tāpēc eh, mēs jau esam sazinājušies ar IMCO komiteju un griezušies pie viņiem ar lūgumu atzinumu sniegšanai. Tādu viņi vēl nav sagatavojuši, un tomēr es lūkšu sekretariātam vēlreiz sazināties ar IMCO un ceru, ka viņi tādu sagatavos. Jo tiešām, kā jūs teicāt, godātais deputāta kungs ir iesaistīts arī kon konkurences elements. Turpinās struktūrētais dialogs, turpinās izmeklēšana, un es tiešām ceru, ka Eiropas komisija uzmanīgi izvērtēs Eiropas eh, precedenta nolēmumu, kā arī to, vai Eiropas Savienības eh, pamatiesību hartas 47. punkts izpildās Bulgārijā. Godātie lūguma rakstu iesniedzēji, es vēlētos eh, vār, komitejas vārdā griezties pie jums. Mēs esam nobažījušies par to, kas notiek Bulgārijā, un es tiešām uzskatu, ka Bulgārijas iedzīvotājiem un patērētājiem ir jāuzticas kā Eiropas tiesiskumam, tā arī mūsu komitejas darbam un Eiropas parlamenta stipriem plecam. Es jums visiem novēlu. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikties, ka esat ieradušies un celu, un veikuši tik tālu ceļu, lai ierastos Briselē un mūs iepazīstinātu ar šo situāciju. Paldies! Un tagad griežos pie kolēģiem. Varbūt, ka mēs varētu uh, rīkoties sekojoši. Jā, protams, lūgumrakstus mēs paturam atvēra, atvērtus sadarbosimies arī ar komisiju, bet eh, es vēlētos nosūtīt vēstuli Bulgārijas varas iestādēm un eh, sazināties ar IMCO, varbūt, ka mēs kopīgi varētu nolemt par tālāku darbību. Un eh, lieta ir steidzama, jā. Tā tad rīkosimies tā. Thank you. And then I... Paldies! 16. punkts, to esam jau izskatījuši, un tagad pāriem pie 17. darba kārtības punkta. Tā ir 1119. lūgumraksts, ko ir iesniedz MS par iespējamu diskrimināciju saistībā ar apvienotās karalistes tiesību aktu par atbalstu studentiem. Tātad viens lūgumraksts iesniedzējs ir, bet Dana Dana nav ieradusies. Tātad lūgumraksta iesniedzējs nav šeit, tāpēc došu vārdu Marka kungam. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos īsumā jūs iepazīstināt ar tiesībām, kādas ir paredzētas Eiropas Savienības pilsoņiem ar dzīvošanas citā valstī noteikumiem. Šajā direktīvā ir atrunāts, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri dzīvo kādā citā dalību valstī, viņiem tiek piemērotas tādas pašas tiesības, kādas ir konkrētās dalību valsts pilsoņiem. Un tas eh, attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kuriem šajā valstī ir piešķirt uzturēšanās atļauja, vai nu pagaidu, vai beztermiņa. Un eh, tas attiecas arī uz pabalstu studentiem. Un eh, balstoties uz konkrētās direktīvas konkrēto pantu, dalību valstīm uh, ir jāsniedz atbalsts studentam, un par studentu var tikt uzskatīti visi, kuri nav nodarbināti tādā vai citādā veidā. Tā tad ģimenes loc, uz ģimenes locekļiem arī attiecas šis, šis uh, definējums. Direktīvas 21. punkts eh, arī to pašu paredz, un Eiropas Savienībā strādājošajiem. E, uz strādājošiem attiecinātie noteikumi attiec arī uz viņu ģimenes locekļiem. Un 2011. gadā apvienotās karalistes tiesību akts par atbalstu studentiem attiec tikai uz tiem, kuri ir Eiropas ekonomiskajā zonā dzīvojoši un tas attiecas uz pirmo studēšanas gadu. Un e, Anglijā, konkrēti Anglijā, tas attiecas jau nevis tikai pēc pirmā gada, bet jau uz pirmo dienu. Tādējādi apvienotās karalistes e, iedzīvotāji bauda tādas pašas pilnvaras, kādas ir strādājošajiem. Un uh, vēlētos uzsvērt, ka geogrāfiski ņemot vērā vietu, kurā dzīvo konkrētais pilsonis, tātad runa par geogrāfiski iet par Eiropas ekonomisko zonu. Un pat, ja izrādās, ka trīs gadu dzīvošanas prasība Eiropas ekonomiskajā zonā uh, attiec uz pilnīgi visiem, neatkarīgi no pilsonības, tātad arī uz apvienotās karalists pilsoņiem. Tas e, teorētiski var negatīvi ietekmēt e, atbalsta saņemšanu Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Un tāds ir arī Eiropas tiesas nolēmums. Komisija pēc iespējas ātrāk sagatavos rakstisku un, de rakstisku un detalizētu atbildi šim lūgumrakstam. Paldies! Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad uh, ļaušu izteikties kolēģiem. Džūda. Džūda lūdzu. Jā, paldies. Paldies eh, arī komisijai par tā sniegto atbildi. Šobrīd šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs eh, griezās pie komisijas, lai uzzinātu komisijas idejas par to, kā apvienotās karalis likums darbojās, un komisija to ir sniegusi. Līdz ar to vairāk neko nevaram darīt, un diskriminācija šeit nav novērota. Paldies! Manuprāt, ļoti labi, ka mēs slēgsim lūgumu rakstu. Jā, es domāju, ka mēs tā tad pagaidīsim komisijas rakstisko atbildi, un noteikti šo atbildi mēs varam nosūtīt Brexit eh, uzraudzības darba grupai, lai viņi varbūt paskatītos, eh, kā eh, šādi gadījumi varētu ietekmēt Brexit pēc Brexit. Jā, tā tad eh, sagaidīsim atbildi no komisijas un tad nosūtīsim to arī eh, Brexit grupā. Jā, priekšsēdētāji atkal viss ļoti atbilstoši, eh, tā tad kopsavilka šeit. Jā, es zinu, ka kulta komiteja ir nosūtīts šīs te lūgumraksts un mēs vēl gaidām arī atbildi. Uh, nu, bet uh, faktiski atbildi mēs uh, tā īsti neesam saņēmuši. Nu, vajadzētu to visu varbūt tā savu kopā kā vienotu pakotni. Mēs tikai to sūtījām informācijā, mēs jau arī neprasījām nekādu tur uh, milzīgo uh, plašu atbildi, bet mēs vienkārši vēlamies, lai arī Brexit komisija to zinātu. Un paskatieties uz laiku, mēs ļoti labi ejam uz priekšu. Mēs faktiski varam arī beigt uh, rīta sesiju un tiekamies 2.30, lai jums jauks garš pusdienlaiks.